Allora, cari, care colleghe e cari colleghi, procediamo al voto per... Pāriesim tagad pie balsošanas un ievēlēsim kvestors. Ir pieci, eh, piecas pozīcijas, mums ir septiņi kandidāti. Līdz ar to mums ir jāpāriet pie balsošanas. tie paši kolēģi, kas bija balsu skaitītāji, vicepriekšsādātāju vēlēšanu laikā arī viņi tiek lūgti veikt šo balsu skaitīšanu. Vai jūs lūdzu esat uh, klāt šeit zālē? Porcelīno, Porcelīno kundze, vai jūs esat šeit parlamentā zālē? Sogor. Sokar. Panajotop. Vai jūs esat klāt? Vai esat zālē? Nē. Ah, PAC. Ah, l'onorevole Panayotov mi, mi comunicano che è stato sostituito l'onorevole PAC. Panayotov kungs laikam ir aizstāts ar kādu citu. Pakas kundze viņu aizstāja, tāda man ir jaunākā informācija. Pakas kundzei vārds. Es tikko iestājos. Man ir viesi, un tāpēc es gribētu lūgt kolēģus, kādu citu kolēģi uzņemties šo pienākumu, jo es esmu. Es nodarbojos ar viesu apmeklētāju grupu. Labi, saka priekšsēdētājs, tā nav nekāda problēma. Panajoto kungs ir klāt. Un līdz ar to problēma nekādu nav, un viņš var būt balsu skaitītājs. E, Pok, Bago kungs, Kalinovski. Ļoti labi. Kalfin kungs, Perello. Vai Perello Rodrīgas? Jā, tātad jūs esat klāt. Porcelīno kundze. Vai viņa ir zālē vai nē? Ir acīm redzot labi, tad mums visi balsu skaitītāji ir klāt. Uh, lūdzu jūs doties pie balsošanas urnām un pieņemu, ka jums balsošanas kartītes ir līdzi. Ja tās vēl nav izdalītas, tad lūdzu izdaliet šīs balsošanas kartītes biļetenus. Quindi da, da questo momento si può votare. Tā tad mēs sākam balsot, un jūs varat uh, iemest turnās savus biļetenus. Poi? Va bene così, poi... tuo supporto. Onorevole Silvestris. Silvestris kungs. Varbūt jūs neieraudzījāt, ka es devu zīmi, bet vai ir iespējams balsot par vairākiem kandidātiem? Cinque voti. Piecas uh, balsis. Tātad jums jābalso par pieciem. Pieciem par pieciem jums jābalso. Onorevole Silvestris, si possono dare cinque voti. Silvestris kungs, tātad jūs varat balsot par pieciem kandidātiem, nodot piecus biļetenus. Votato. Vai visi ir nobalsojuši? Kolēģa Gocolino. Gocolino, vai jūs esat nobalsojis? Vai tu vari būt? Ah, no. Oh.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 Ah. A questo punto possiamo dichiarare concluso. Labi, tādā gadījumā mēs varam uzskatīt, ka balsošana ir pabeigta. Rezultāti tiks paziņoti pulksten trijos. Līdz ar to mēs pārtraucam sēdi.